Ja nav iebildumu, tad uh, darba kārtība ir pieņemta. Gribētu sirsnīgi sveikt komisāru Ottingeru mūsu vidū, kurš uh, mums ir atvēlējis to godu, kā pirmajiem stādīt priekšā 2019. Uh, gada Eiropas Savienības budžeta projektu. Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties budžeta komitejā pirms uh, vērsties pie preses. Gribētu norādīt, ka saskaņā ar koordinātoru lēmumu, ko pieņēma 16. maijā, šodienas viedokļa apmaiņa ar komisāru Ettingeru būs uh, pēc iespējas interaktīvāka un tā tiks veidota pēc pingponga sistēmas. Mēs tātad runājam par jojo un pingpongu mūsu metaforās. Tātad mēs nenogaidīsim, kad eh, visi jautājumi būs uzdoti, lai dot atkal vārdu komisāram, bet komisāra atbilde sekos uzreiz katram jautājumam, kuru uzdos kāds deputāts. Deputātam arī būs iespēja uzdot eh, vienu vai vairākus papildu jautājumus, bet būs jāievēro noteiktais eh, uzstāšanās laiks. Tātad, ja Eh, pārāk ilgs laiks eh, būs eh, iztērēts, lai uzdot pirmo jautājumu, tad pēc tam nebūs vairs iespēja uzdot papildu jautājumu. Tātad līdz ar to katram no jums aicinu pēc iespējas precīzāk izteikties, kodolīgāk uzdodot savus jautājumus, lai atvēlētu vairāk laika komisāra atbildēm un varbūt arī atļaut jums vēl pēc komisāra atbildes uzdot kādu papildu jautājumu. Diskusijas par šo iegadējo budžetu notiks paralēli ar diskusijām par turpmāko daudzgad finanšu schēmu, jeb DFS. Tā tad ir eh, ļoti svarīgi, lai šajā sarunu periodā, kas būs intensīvs un eh, droši vien arī sarežģīts, mēs varētu paturēt ļoti svarīgu uh, elementu uh, mūsu uh, attiecībās, un tā ir uzticība. Un atvainosiet mani, komisāra kungs, ja vēlreiz atgriezīšos pie diviem punktiem, kas uh, bija svarīgi runājot par šo te uzticību. Es runāju par jauniešu iniciatīvu, un um, Turcijas eh, bēgļu instrumentu, tātad instruments bēgļiem Turcijā, kas varbūt arī tiks minēts jūsu runā. Runājot par eh, jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, pagājuši gadu parlaments samierināšanās eh, um, sarunās saņēma papildus 116 miljonus. Un šā gada sākumā komisija publicēja finanšu programmu, uh, kas uh, šo pašu um, uh, summu pārliek uz 2020. gadu. Protams, ka finanšu plāns ir tikai indikatīvs, bet tāds pieredzējis uh, politiķis kā jūs, komisāra kungs, sapratīsiet, ka uh, to būs grūti ievērot saskaņā ar uh, samierināšanās rezultātiem. Tātad es gribētu vēlreiz uzsvērt uz to, ka ir jābūt šai uzticībai. Runājot par uh, Turcijas instrumentu, uh, kas ir instruments, lai uzņemtu Sīrijas bēgļus eh, Turcijā, atka, attiecībā uz ko jūs šodien stāsieties, stādīsiet priekšā budžeta grozījumu un 2019. gadam, tad eh, parlaments visu laiku atgādina un brīdina, ka mēs eh, pozitīvi nevērtējam to, kā šis instruments tika izveidots. Un, uh, ka, kā tik pieņemt lēmumu par finansējumu. Mums ir iespējas, komisāra kungs, ka jūs sākat piekrist uh, padomēji, uh, vienoties ar padomu, un pēc tam jūs nākat pie parlamenta ar parla uh, budžeta grozījumu projektu, kas no mūsu puses vienkārši ir jāapstiprita. Mēs vēlētos, lai um, piedāvāt to, kas jums šķiet uh, svarīgi, un tad, lai parlaments un padome varētu abi paust savas pozīcijas. Tātad komisijai vajadzēja iesniegt budžeta grozījumu projektu, balstoties uz sākotnējo priekšlikumu, un uh, jūs teicāt, ka 3 miljārdiem uh, šim te instrumentam, lai uzņemtu Sīrijas bēgļus Turcijā, uh, bija viena um, miljārda um, ieguldījumu no um, Eiropas budžeta un divu miljārdu no dalību valstīm. Es aicinu komisāru kungs uh, būt realistam un saprātīgam. Mums arī, protams, ir trūkumi, bet mēs tomēr paužam uh, vairākuma balsi. Mūs esam, mēs esam ievēlēti tiešās vēlēšanās un paužam arī šo dažādību. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī absolūtā uzticība gan attiecībā uz 2019. gada budžetu, gan arī uz 2018. gada budžeta trešo grozījumu un arī attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu no 2020. līdz 2027. gadam. Mēs ceram, ka šī uzticība eh, būs un ka. Uh, arī mēs varēsim jums uzticēties, komisār kungs. Jūs mums stādīsiet priekšā budžeta projektu, un tas ir pēdējais šajā sasaukumā, un tas ir arī pēdējais klātesot mūsu britu kolēģiem, Un tagad uh, savus ievadvārdus esmu teicis uh, un dodu jums vārdus. Es saprotu, ka mums, jums jādodas prom 12.45, dodu jums vārdu ievadrunai 10 minūtes un katrā ziņā ne vairāk par 15 minūtēm. Pēc tam es došu vārdu mūsu um, galvenajam referentam, Viotīkungam. Viņš uh, varēs izteikties uh, 7 minūtes un pēc tam būs 4 minūtes katram jautājumam atbildēji. Uh, Un tad, ja atliks eh, jautājumiem eh, laiks, eh, tad pēc tam, tātad papildu jautājumiem laiks, pēc tam izlemsim, cik daudz laiku atvēlēt. Komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Herr Vorsitzender, ähm, Priekšsēž kungs, godājumie deputāti, referenti, paldies par uzaicinājumu. Pirms dažām minūtēm kolēģija apsprieda 2019. gada budžeta un to apstiprināja. Un jums, kā mūsu pirmajam partnerim, es varu tagad prezentēt šo budžeta plānu, eh, stādot priekšā atsevišķus punktus, es norādu uz 11 slaidiem, eh, kas tiks rādīti manas prezentācijas laikā. Komisija ir rūpīgi analizējusi situāciju, tādi bija priekšdarbi šim budžetam un prioritātes tiek pārvērstas budžeta prioritātēs, politiskās prioritātes. Un mēs, protams, strādājam uz uh, daudzgadu finanšu plānu ietvaru, uh, un neskatoties uz to, ka Britu drau, eh, draugi aizies, uh, mēs esam pārējais periodā ar apvienoto karalisti vienojušies, ka apvienotā karaliste turpinās uh, uh, piedalīties šajā budžeta plānā uh, ar visām tiesībām un pienākumiem. Tātad mums būs eh, normāls eh, e ES 28 budžets. Un nu dien, priekšsēžkungs, tas ir pēdējais budžets, par ko būs jālemj šīm parlamentam, bet nav pēdējais, ko šī komisija prezentēs, jo tieši pēc gada, dažas dienas pirms eh, vai pēc vēlēšanām, mēs prezentēsim 2020. gada budžeta ietvaru. Uh, šī komisija eh, ar nākamo parlamentu pirms mūsu mandāta beigšanās, eh, varbūt oktobra beigās 2019. gadā, to varētu apstiprināt. Mēs jums piedāvājam um, saistībām 165,6 eh, miljārdu eiro budžetu apstiprināt. Tas būtu palielinājums salīdzinot ar esošo gadu. Uh, pār 3,1%. Mums ir, mēs esam piedāvājuši māržu 1,1 miljārda eiro parlamenta prioritātēm un pār, padomas prioritātēm, kā arī iespējamiem neparedzētiem attīstības scenāriem lai spētu rēģēt uz ģeopolitisko spriedzu un uh, nepieciešamām strateģiskām investīcijām pēdējo gadu gaitā, elastības instrumenti ir tikuši intensīvi izmantoti. Nākamgad uh, 2,3 miljārdu eiro mēs piedāvājam šīm pozīcijām. Um, un līdz ar to arī būs 1,2 uh, miljārdu palielinājums saistībām. Maksājumiem mēs piedāvājam 148,7 miljārdu eiro summu. Tas atbilst eh, pieaugumam salīdzinot ar esošo gadu par 2,7%. Un tas atstāja diezgan lielu elastību - 19,3 miljardi eiro līdz 2019. gada uh, grieztiem maksājumiem maksājumu griestiem. Un tas ir pateicoties eh, pēdējo gadu neiztērētajām uh, eh, um, eh, elstības maržam. Triloga laikā pavasarī kļuva skaidrs, ka parlaments, komisija un padoma attiecībā uz nākamā gada budžeta prioritātēm lielā mērā ir viensprātis. Mēs piedāvājām divas jomas, kurām pievērst galveno uzmanību. Tie ir daudz gadu, tas ir daudz gadu prioritātes, bet eh, runājot par šīm divām jomām, tās ir tādas, kas tikai, kur nozīmība tikai pieaug. Pirmkārt, tas ir mūsu tautsaimniecības un darba tirgu stiprināšana un uh, Eiropas Savienības ilgspējības vai uh, uh, stabilitātes krīžu laikā stiprināšana eh, tieši tautsēmnieciskās stabilitātes. Mēs gribam eh, radīt jaunas darbvietas eh, un it īpaši jauniešu darbvietas. Otrs galvenais akcents ir migrācija un drošība. Piemērojot solidaritātes principu, migrācija un pasākumi pie ēsāriem robežām ir arī jāatspoguļo budžetā, tas atbilst visu Eiropiešu interesēm, tieši mūsu ārējo robežu stiprināšanu un ārpus Eiropas Savienības migrācijas plūsmas un to cēloņi eh, ir jāstrādā ar tiem efektīvi, eh, lai stabilizētu eh, ekonomiku arī ārpusēs robežām, vai dot tam pienesumu. Budžets būs uh, um, saskaņā ar ilgspējīgu budžeta principiem un um, tas ir vērts uz to, lai e, dotu es pievienoto vērtību. Un tagad ceturtais slaids. Šeit jūs redzat svarīgākās investīcijas mūsu tautsaimniecības attīstības veicināšanai. Tā ir izdevuma kategorija 1A. 22,9 miljārdi eiro, tas ir salīdzinot ar 2018. gadu 3,9% pieaugums. Tādējādi daudz uh, vadošās programmas saņems lielāku budžetu, uh, kas arī saskan ar jūsu ilgtermiņu plānošanu, ar, vai ar šo programmu ilgtermiņu plānošanu, un arī Eiropas komisijas uh, akcentiem apvārsnes 2020 eh, saņems 10,4 miljārdus eiro, tas ir gandrīz miljārdu pieaugums, tātad vairāk nekā 8% pieaugums. Connecting Europe pieaugums pa miljārdu, 3,8 miljārdu, eh, tas ir 36% pieaugums. Novatorisma inovāciju jomā, lai šeit stiprinātu Eiropas kapacitātes strādāt ar lieliem datu apjomiem. Komisija piedāvā kopuzņēmuma izveidi Eiropas uh, augstas uh, spējas uh, um, datoriem, uh, serveriem um, piedāvāt, un tas tam arī paredzētu uh, attiecīga summa bet eh, tāda ir arī nepieciešama. Mēs gribam konkrēti starptautiskā mērogā, mm, un ja domājam par digitālo Eiropu, kur 9 miljārdi tiek piedāvāti mm, vairāk gadu periodam, tad mēs šeit gribam super datoru iegādēji eh, pirmo akcentu, tā teikt, likt nākamgadu. Arī aizsardzības tēma iegūst aizvien lielāku nozīmi. Priecājos, ka mēs vakar panācām vienošanos eh, starp eh, padomu un parlamentu šajā jautājumā. Ir jauns priekšlikums Eiropas eh, aizsardzības rūpniecības attīstībai. Te ir paredzēti kā nekā 255 miljoni eiro. 245 miljonu eiro. Un klāt nāks vēl 25 miljonu šo pasākumu gatavošanai. Līdz ar to mūsu budžeta piedāvājums arī atbilst vakardienas kompromisam. Jaunatne arī turpmāk būs mūsu budžeta projekta uzmanības lokā. Mēs šeit darba vietu radīšanai paredzēsim vairāk 10% eh, pieaugumu, 2,6 miljārdu eiro kopumā. Arī tas ir solis tādā virzienā, kur kuru vēl daudzgadu finanšu e, plānā nākamā mēs gribam turpināt, stiprināt. Eiropas solidaritātes korpusam, ko Eiropas komisija kā e, pagājušajā gadu piedāvāja, un ka, e, par ko vēl starp padomi un parlamenti notiek pēdējās sarunas, mēs paredzam 100 miljonu eiro pieaugumu, kas ir diezgan būtisks. Tas būs ticams pamats tūkstošiem jaunu cilvēku, uh, dalībai šajā lieliskajā projektā. Es ceru, ka padome un parlaments jauno tiesisko pamatu iespējami drīzāk apstiprinās, lai šo iniciatīvu juridiski un finansiāli uh, varētu īstenot. Respektīvi, lai tam būtu nepieciešamie priekšlikumi radīt. Uh, jauniešiem paredzētu nodarbinātības iniciatīva 233 miljonu eiro. E, finansējumu tas saņems no 1B izdevuma kategorijas. E, un mēs redzam, ka Eiropas Sanībā turpin tautsēmniecība, turpinās tautsēmniecības pieaugums, joprojām ir augsts jauniešu bezdarbs, bet e, salīdzinot ar 2013. gadu, kad bija 24% jauniešu bezdarbs, uh, tagad tas ir samazinājies uz 15,6%. Un papildinu, diemžēl joprojām attiecībā uz programmu īstenošanu, eh, līdzekļu izmantošanu, implementāciju tieši tajās dalībvalstīs, kur ir vislielākās vajadzības, ir vislielākie trūkumi, vismazāk eh, panākumu, progresa dažas dalībvalstis eh, līdzekļus, kur tam pienāktos īstenībā, kur arī tam ir nepieciešama, joprojām netuvu neizmanto pilnā apjomā. Mēs kā komisija pirms dažām nedēļām eh, piedāvājām Eiropas darba uzraudzības iestādi tas izveidi, kas mobilitāte vienotā tirgu veicinātu un finansējumam 2019. gadā mēs esam paredzējuši 11 miljonu eiro. Un tagad piektā lapuse manā prezentācijā 1B izdevumu kategorija. Šī kategorija arī paredz investīcijas izaugsmas un nodarbinātības veicināšanai Uh, bet šeit ir galvenais, galvenā atbildība dalība valstīm. Jaunā programmu paudžu īstenošana, kā jūs zinat, sākās vēlāk nekā tas bija paredzēts, un par to jau tika arī vairāk kārt šeit runāts. Pagājušā gada nogalē uh, uh maksājumu uh, izmantošanas eh, ātrums pieaug diezgan strauji, tā ir pozitīva attīstības tendence. Līdz ar to mums nav jārēķinās ar to, ka eh, sliktā eh, līdzekļu izmantošana, kas bija pagājušajā gadā, varbūt arī neturpināsies. Pagājušā gada beigās mēs esam uzņēmuši lielāku ātrumu, pilnu ātrumu, un mēs ceram, ka tas uh, turpināsies vai vēl pātrināsies šogad. Cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, arī jūsu interesēs, mēs negribam savus pūliņus mazināt, e, tomēr konstatējot, ka attīstība ir gājis pareizo, pareizā virzienā. Es ceru, ka ambiciozais maksājumu e, budžets e, šogad nebūs jāsamazina. To jūs redzat skaidri mūsu slaidā, ka programmas, kas beigsies, e, un stabili un maksājumi eh, eh, kas, eh, tas bija tātad iepriekšējais daudzgada finanšu plāns, un tagad ir stabili un pieauguši maksājumi esošā finanšu plāna ietveros. Maksājuma apropriācijas kohēzijai 47,1% miljārdu mēs piedāvājam, tātad neliels pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu. Nu, tāds pieticīgs pieaugums, eh, kas ir radies rezultāto tā no tā, ka ir um, ehm, mazinājušās eh, um, eh, vajadzības vecajām programmām, kas jau tuvojas nulei, un pieaugot jaunajām programmām, kas būtiski um, pieaug. Vecās programmas beigsies 2019. gadā. Šis ir pēdējais gads, kurā 2017. 7. 13. Eh, gadā periodam vēl maksājumi ir iespējami. Mēs šiem eh, maksājumiem eh, pēdējiem paredzam 3 miljārdu eiro. Raugoties uz jaunajām programmām, šeit vērojams 7,3% pieaugums salīdzinot ar 2018. gadu. Tādu mēs piedāvājam un arī sagaidām, ka šie līdzekļi tiks pilnā mērā pieprasīti un izmantoti Tagad pievēršos otrajai izdevuma kategorijai - lauksaimniecībai. Budžets salīdzinot ar kohēziju ir vienmēr šeit stabilāks, netik svārstīgs. Mēs piedāvājam kopumā 60 miljārdu eiro, kas atbilst 1,2% pieaugumam. Tomēr līdzekļi vidas un klimata politikas pasākumiem Life programmas ietveros ir tikuši stipri eh, vairāk palielināti pa vairāk nekā 8%. Tā ir pozitīva attīstība manā skatījumā, kas parāda, ka klimata jautājumu un vidas aizsardzību nākamgad eh, būs eh, augsta mēra prioritāte. Jūs arī vēlējāties, un tā arī tagad ir redzams, ka 2000, šajā budžeta daudzgad finanšu plānā no 14 līdz 20 gadam mēs tiecamies uz mērķi 20% e, e, e, visā laika periodā kopumā klimata aizsardzības pasākumiem paredzēt. Pagājušā nedēļā bija uzklausīšana par šo tēmu šeit parlamentā tātad plus 18 sasniedzot 20% kopumā, šim mērķim mēs tuvosimies būtiski. Norādu uz to, ka komisija attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu nākamo e, e, e, paredz vēl lielāko horizontālo ietvaru 25% un nākamo dienu gaitā mēs to vēl konkretizēsim attiecībā uz atsevišķām programmām. Septītā lapuse 2019. gada budžeta plānā pagājušā gada pūliņi attiecībā uz migrācijas uh, mesto izaicinājumu uh, tiks ņemti vērā, robeža apsardzība pastiprināta, trešā izdevuma kategorija - drošība un ēs pilsonība. Migrācijai tiek paredzēti uh, pat laban jau 2,3 miljārdi eiro. Ar šo budžeta projektu visu pašreiz eh, aktuālo komisijas priekšlikumu eh, ir ņemt vērā. 460 eh, miljārdi eiro, dubli, miljonu eiro um, Dublīnas regulas pārskatīšanai, 175 miljonu eiro uh, palīdzība Grieķijai, politiskā patvēruma miglā, migrācijas un integrācijas fonda ietveros, tūlītējais palīdzības instruments vairs nedarbojās. Un treškārt, 116 miljonu eiro e, katastrofa aizsardzības, um, civilās aizsardzības uh, pasākumiem. Līdz ar to mūsu politiskie piedāvājumi uh, atbilst, uh, mūsu budžeta piedāvājums atbilst arī politiskajam pieprasījumam. Trešajai izdevuma kategorijai kopējā summa, kas ir paredzēta pārsniedz griestus pat 927,5 miljoniem eiro, to iespējams finansēt tikai ar elastības instrumentu palīdzību. Tagad pievēršos astotiem slaidam mūsu pasākumu ārpus ES robežām. Ceturtā izdevumu kategorija Eh, tā paredz eh, saistībā ar migrāciju liels papildu tēriņus kopumā eh, palielinot šo izdevumu kategoriju pa 13,1%. 1,3 miljārdu apmēram, salīdzinot ar 2018. gadu. Šādas papildu investīcijas. Bēgļu instrumentam ir liela nozīme šajā sakarā um, ir uh, saistības uh, un maksājumi arī pieaug no 2 līdz 3 miljardiem. Priekšsēžkungs, vēl nav panākta vienošanās ar padomu. Bet lūdzu ņemiet vērā, ka es pūlos katrā e, parlamentu un padoms sapulcē piedalīties, bet ja padome korepers tieks ik nedēļtais, biežāk esmu uh, uh, padomē. Ja jūs man aicināsiet uh, kā budžeta komiteja ik nedēļas, tad es nākšu katru nedēļu, ja ik dienas, tad es nākšu katru dienu. Esmu gatavs uh, dienu un nakti strādāt, lai um, šeit veicinātu uzticību ar jums. Esmu gatavs ierasties šeit arī augustā un citur. Bet vēlreiz, ja korepers mani aicina biežāk, mani ģenerāla direktoru, man eh, kolēģi Hānu vai citu, tad mēs tur dodamies. Un, ja tar, tad tur eh, ir progress, mēs par to runājam. Ja jūs man aicināsiet eh, ik nedēļas, kaut vai dienu pirms koreperes, būšu biežāk šeit nekā padomē. Tā, tas nav prioritāšu jautājums, bet sēžu grafika jautājums, cik bieži jūs tiekties. Jūs pieņemat lēmumus, un tas ir atkarīgs tikai no jūsu sēžu plāna koreperā, kā arī attiecībā uz jums. Mēs otrajam tranšai mēs izteicām priešlikumu, un tas bija ļoti steidzīgs. 8000 eh, skolotāji mums jautāja, vai mēs saņemsim darba līgumu nākamam mācību gadam pēc vasaras brīvdienām. 1,2 miljonu bēgļu, kuru cilvēku cieņu mēs līdz ar to nodrošinām, 300 tūkstoši eh, skolas vecuma bērnu. Ja šie bērni netiks skoloti, es apgalvoju, tad uh, viņu vecāku um, vēlme doties bēgļu gaitās eh, būtiski pieaugs, jo vecāki, kuri, nes, kuri bērni nesaņem uh, Eh, netiek skoloti, ir ne, nelaimīgi bērni, ja viņi saņem eh, apģērbu, eh, tīru ūdeni, un ja viņi bērni var iet skolās, tad viņi paliek tur, kur viņi ir. Skolotājiem pēc viņiem ir pieprasījums. Viņi grib pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas jau vakar vai šodien vai vismaz rīt vēlākais eh, būt eh, eh, skaidrībā par to, vai viņi saņems visam nākamam mācību gadam darba līgumu. Tādēļ mēs piedāvājam 1 miljārdu no Eiropas budžeta, 2 miljārdu svaigas naudas. Diemžēl padome to ļoti var teikt, tā strikti noraidīja. Bija septiņas vai astoņas dalībvalstis, Eh, kuras, starp citu, jūs viss labi zināt. Tās ir daļai valsts, kurās ir jūsu vēlēšana apgabali daļai. Eh, tātad šo valstu finanšu ministri, kas daļai ir eh, pat jūsu pēcteči vai pēcteču pēcteči, kas sacīja, ka viss ir jāfinansē no budžeta, un esošā budžeta mums tas šķita absolūti nepieņemami arī no jūsu viedokļa, bet padomas pozīcijas vēl nav bet mums izdevās vismaz e, pietuvoties e, e, šajā sarunās tik tālu, ka padome vismaz piekrita vienu miljārdu svaigu līdzekļu piedāvāt, un mēs vairs tikai 2 miljārdi mums ir jāpienes ar mm, esošo, nu, esošā budžeta pārgrupējot līdzekļus, bet Eh, stāsts vēl turpinās, padomu turpinās iejaukties operatīvos jautājumus un grib, lai 700 miljonu mūsu līdzekļi eh, tiktu ar budžeta eh, pārplānošanu panākt, vai, bet Itālija vēl nav piekritusi tam. Itālija ir sarežģītā situācijā, kā jūs to arī varat saprast no uh, avīžu rakstiem, uh, valdības pilnvar laiks tūlīt beigsies, iespējams būs jauna valdības koalīcija, kas uh, nākamā nedēļā varbūt jau tiks apstiprināta, bet nu nogaidīsim. Bet, uh, ja Itālija nav piekritus, tad padomu nedod mandātu vēl. Ir tikai tāds uh, E, projekts, ko padomu varētu apstiprināt un kas tad e, tiktu arī parlamentā apspriest. Es tikai varu izteikt cerību, ka bērniem un viņu vecākiem nebūs jāgaida vēl vairāk nedēļu. E, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Jūsu viedoklis ir absolūti vērā ņēmams, bet es domāju, ka bērniem un bēgļiem ir jābūt mūsu uzmanības centrā, tādēļ vēlākais jūnijā ir jāvienojās par šo perspektīvu par nākamo mācību gadu. Tā ir jābūt mūsu prioritātei. Um, Mēs piedāvātu 1,45 miljārdus eiro um, budžeta projektā um, paredzēt, um, tātad iekļaut no jauna un uh, Es ar prieku varu jums pateikt, ka 2019. gadam pusotras miljonu, miljārds ir jau paredzēts mūsu projektā, un papildus tam ar mūsu pasākumiem komisija būtu uh, spējīga saistības un maksājums nākamajā gadā um, pēc vajadzības uh, um, arī pielāgot instruments eh, mūsu prāt, eh, protams, tam ir kritika, bet mūsu prāt tas ir efektīvs instruments, jo li visi līdzekļi eh, tiek sniegt, lai nodrošinātu cilvēku cieņas, cienīgus apstākļus. Papildus mēs piedāvājām 560 miljonus eiro lai finansētu tos solījumus, kurus mēs sniedzām Sīrijas konferencē pagājušajā mēnesī, un vēl 100 miljonus eiro, lai finansētu projektus, kas ir saistīti ar uh, centrālo vidusjūras uh, ceļu un arī Rietu Balkāniem. Tagad devītais slaids. Programma pārskats. Uh, kas jums tiek piedāvāts budžeta projektā. Projekts aptver 16 pārskatus. Šogad uh, programmas saturs ir uzlabots, uh, uzsverot Eiropas pievienoto vērtību. Tam mēs galvenokārt pievēršamies un uh, arī ir visaptvaroša informācija iekļauta par vidusposmu pārskatiem. Manuprāt, uh, tā ir ļoti vērtīga papildu informācija, kas jūsu diskusijās ir noderīga un visām programmām eh, ir sniegts tāds labs pārskats, eh, un tāpēc ir īsi tātad tādi kopsavilkumi par visām programmām. Desmitais slaids - administratīvie izdevumi. Ko pirms noslēdzu savu uzstāšanos gribu pateikt, ka esmu jums pateicīgs, ka ar 2019. gada budžeta ietvaru visas institūcijas uh, Uh, vēlas uh, samazināt savu personālu apjomu par 5%, un tas, ņemot vērā nākamo daudzgad finanšu schēmu, ir labs uh, ticamības un funkcionēt spējas signāls, un jo īpaši parlamentam gribētu īpaši par to pateikties. Runājot par administratīviem izdevumiem, mēs visus izdevumus, kas neatiec uz algām un pensijām, vēlamies nomināli iesaldēt. Tātad mēs vēlamies visām uh, piemēram, ēku un iepirkuma izmaksām um, noteikti griestus. Mēs palielinām izdevumus uh, personālam par 3%. Uh, Tāds ir mūsu priekšlikums, bet es gribu uz to norādīt, uh, ka algu palielinājumam ir paredzēta tikai 2,5% un pensiju izdevumiem 6,2% pieaugums. Dāmas un kungi, Mums drīz ar jums vajadzētu apspriest jautājumu, kā mēs šos būtiski pieaugušos eh, personāla izdevumus varēsim finansēt turpmākajos gados. Pensiju fondos tiek mazāk iemaksāts, jo 6,2% pieaugums pensijām tas jau vēl nav viss. Turpmākajos gados eh, katru gadu būs par 2% eh, punktiem pieaugums - 8-10% un Ja tas nonāks līdz 12-14%, tad eh, dažās dalībvalstīs tiks uzdots jautājums, eh, vai tomēr pensiju palielinājumu nevajadzētu eh, kompensēt ar algu samazinājumu, un tas paudžu kontekstā būtu negodīgi. Es vienmēr saņēmu jautājumus par to, kā pensiju fondu finansēšanā uh, Uh, izmantot augu samazinājumu ieņēmumus. Par to esmu gatavs diskutēt. Tagad 11. slaids pārskats uh, gan um, saistību, gan maksājumu apropriācijām. Šeit ir minimāls uh, palielinājums ar šiem mērenajiem uh, palielinājumiem. Mēs vēlamies investēt uh, Uh, nodarbinātībā un attīstībā, stiprināt uh, drošību uh, mūsu robežās un ārpus tām un atbalstīt tās valsts, kuras uzņem bēgļus. Mēs vēlamies elastību um, pilnībā izmantot. Un um, varu pateikt, ka tomēr pēdējos divos gados daudzgad finanšu schēmas ietvaros šādiem ārkārtas gadījumiem un katastrofām paliek vēl e, iespējas izmantot uh, daudzkārt finanšu schēmas līdzekļus. 2. maijā mēs jums prezentējām DFS priekšlikumus, turpmākajās trijās nedēļās e, mēs jums prezentēsim sektorālos noteikumus, izpildes noteikumus, bet nedrīkstam aizmirst, ka arī 2019. gada budžets ir svarīgs. Mans lūgums jums. Uh, Ļaujiet uh, mums šo laika grafiku veidot līdz 18. novembrim. Man būtu svarīgi, lai mēs pienācīgā laikā um, uh, arī uh, pieņemtu 2019. gada budžetu, neskatoties uz to, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, komisār kungs! Mēs uh, uzklausījām jūsu uh, runu un, uh, ja jūs vedat sarunas ar eh, padomi, un tad, kad eh, viss ir eh, panākts, mēs labprāt uzklausītu biežāk arī padomi, lai viņiem paustu mūsu gaidas un mūsu viedokli. Esam paredzējuši septiņas minūtes Viotīkungam, Paulam Rubigam četras minūtes, ēnu referentiem katram četras minūtes. Tās ir 35 minūtes kopā, un pēc tam Muresana kungs uh, par uh, budžeta grozījumu, un tas būs apmēram 40 minūtes. Un to es saku vienkārši, lai parādītu, ka jums tiešām ir strikti jāievēro uzstāšanās laiks, es nekādu elastību neizrādīšu. Vīltie kungs, 7 minūtes, lūdzu. Un uh, arī uh, komisāra atbilde šajā laikā ir jāiekļauj. Ja vēlties, lai komisārs jums atbild, tad lūdzu izsakieties īsāk nekā septiņas minūtes. Il, intanto, il, il la... Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties komisāram par to, ka viņš ir ieradies pie mums, lai prezentētu uh, budžetu šeit Eiropas parlamentā budžeta komitejā. Un tā ir pirmā viņa prezentācija. Es uzskatu, ka tas norāda uz zinām cieņu mūsu komitejai. Es domāju, ka mēs arī esam spējīgi centīgi strādāt eh, tieši tāpat kā jūs. Arī mēs varam norganizēt daudzas un dažādas tikšanās gan oficiālā, gan neoficiālā kārtā, ja tas būtu vajadzīgs. Uh, Kā jau priekšādātājs norādīja, šodien mūsu galvenais uzdevums ir ņemt vērā to, ko jūs mums sakāt, un, protams, ka mēs analizēsim arī jūsu priekšlikumus un uzdosim jautājumus, daudz detalizētākus jautājumus tuvāko nedēļu laikā. Bet jau tagad man ir pāris jautājumu un arī komentāru. Pirmais komentārs attiecas uz kādu uh, lietu, par uh, kuru jūs un arī mūsu priekšēdātājs esat daudz runājuši, un proti tas ir Turcijas instruments. Gribētu jautāt, kā jūs uh, esat uh, ieplānojis izmantot uh, šo instrumentu, lai finansētu bēgļu politiku nākamā gada budžetā. Varbūt jūs varētu mums detalizētāk par to pastāstīt. Tāpat uh, papildināšu priekšēdētāju teikto. Varbūt jūs mums varētu paskaidrot, eh, kāpēc, neskatoties uz eh, daudzām sanāksmēm ar padomi, mums vēl ar vienu nav budžeta grozījuma projekta ehm, par šo Turcijas lietu. Vēl eh, daži vispārīgi komentāri. Protams, mēs labprāt iepazīsimies ar budžeta projektu detalizētāk. Eiropas parlaments ir sagatavojis eh, vairākas vadlīnijas. Eh, tās tika publiskotas martā, un šajās vadlīnijās galvenokārt uzmanība tiek pievērsta jauniešiem un eh, lielākajām jaunatnes programmām, proti jaunatnes iniciatīva un arī Erasmus. Jūs prezentējāt programmu, kas paredz zināmus budžeta palielinājumus, bet uzskatu, ka mūsu komiteja kopumā domā, ka šeit ir vēl daudz darāmā. Pieejamās māražas nozīmē to, ka mums vajadzētu ieguldīt vairāk pūliņu budžeta palielināšanā. Mūsu vadlīnijās mēs atsaucāmies uz Erasmus. Un mēs vēlējāmies ievērojami paplašināt Erasmus Plus lietotāju loku. Tagad vēl politisks komentārs. Es ceru, ka jums atliks laiks atbildēji. Gribēju prasīt par attiecībām ar padomi. Tad, kad sāksies samierināšanās fāze, situācija kļūs daudz sarežģītāka. Šodien jūs mums prezentējāt budžeta projektu, Un, protams, šo projektu var uzlabot. Mēs redzam, ka šeit jau parādās vairāk budžetā palielinājumi, kas mums ir ļoti patīkami, jo īpaši, ja ir runa par maksājumiem. Bet es gribētu jautāt, kādas ir jūsu izjūtas attiecībā uz to, vai mums izdosies uh, veiksmīgi pabeigt, pabeigt sarunas ar padomi, ņemot vērā parlamenta vadlīnijas un mērķus. Gribētu vienkārši zināt, eh, kādas ir jūsu izjūtas, ko jūs par to domājat. Protams, ir jāatcerās arī, ka šis ir eh, pēdējais budžeta projekts, ko jūs prezentējat šim parlamentam, vēlēšanas ir pavisam tuvu, un mēs arī ceram, ka mūsu pilsoņu um, cerības un plāni tiks eh, pildīti. Uh, Mēs vēlamies uzlabot mūsu tēlo, jo jau ilgu laiku šis tēls ir ticis iedragāts. Es jau ceru, ka institūcijas paveiks labu darbu un tādējādi spodrinās savu tēlu. Gribētu zināt, kādas ir jūsu domas par attiecībām ar padomi. Lielas paldies! Tagad vārds komisāram atbildēji. Priekšādātāji. Gadāmie deputāti. Vispirms par Turciju. Mēs eh, vēlamies eh, nākamgad eh, piedāvāt summu 1,45 miljārdi, un tā ir daļa no nākamās trančas 3 miljārdu apmērā. Ja runa par šo pirmo tranšu, tad Te ir runa par abām divām budžeta kategorijām - tātad pirms iestāšanās sagatavošana un arī humanitārās palīdzības programma. Mēs eh, vēlamies eh, tātad šeit izmantot pirmo pīlāru 850 miljoni un arī otro pīlāru 600 eh, miljoni. Mēs vēlamies šos divus miljārdus tātad izmantot no iekšējā budžeta, un tie tālāk būs uh, 550 miljoni, kas eh, tiks sekti no 2019. gada budžeta. Un eh, tas eh, nozīmē, ka kopā mēs varēsim savākt šos divus miljārdus. Protams, mēs arī gaidām, kā dalība valstis nodrošinās vismaz vienu miljārdu svaigas naudas. Dalībvalstis saka, ka tās nevarēs to izdarīt 2018. gadā, tāpēc, ka savus eh, nacionālos budžetus, tās vairs nevarēs izmainīt. Erasmus Plus. Šeit mēs varētu, protams, nodrošināt lielāku palielinājumu. Mēs vēlamies, eh, lai 4% no eh, šīs paudzes varētu izmantot Erasmus Plus programmu. Un, protams, ka tas nozīmē, ka nākamajā um, budžeta ietverā uh, tie varētu būt palielināts no 15 līdz 30 miljardiem. Tad, tad eh, īsnībā tā būtu budžetā um, dubultošana. Un mm, tāpat arī ir paredzēts eh, tāds neliels palielinājums. Šeit ir runa par to, ka mēs nevaram mainīt šo augšējo robežu. Tie būtu 2,6 miljardi eiro un tāpat arī 100 miljoni papildu līdzekļu. Domāju, ka padomē sarunas norisināsies tieši tāpat kā pagājuši, kad tas nebūs nec vienkāršāk, nec sarežģītāk. Bet, protams, ka mm, viss ir atkarīgs arī no eh, reģiona jūsu valstī, kur jūs esat ievēlēti. Liels paldies! Tagad izteiksies Rūbiga kungs. Viņam ir atvēlētas četras minūtes gan jautājumam, gan atbildēji. Liels paldies! jo īpaši liels paldies eh, komisāram Otingeram un viņa darbiniekiem. Domāju, ka šeit eh, tika mm, runāts par ļoti konkrētiem uh, priekšlikumiem. Tātad šeit ir runa par dalību valstīm un par uh, budžetu, un mm, mēs uzskatām, ka 0,9% uh, ir ļoti normāls budžeta piedāvājums. Mēs arī zinām, ka ir paredzēta 5% samazināšana attiecībā uz personālu, un uh, es arī, protams, vēlētos, lai mēs uzzinātu, kāds būs personāla samazinājums dalību valstīs. Galu galā Eiropas Savienības piemēru vajadzētu īstenot arī uh, dalību valstīs. Mēs arī zinām, ka pensijas ar 6,2% protams ir ļoti mm, nozīmīgs temats, par to ir ļoti bieži runāts arī Eiropas parlamentā, un tāpēc priekšlikums par pensiju fondu ir ļoti pareizs. Mēs varētu nākotnē to regulēt tieši šādā veidā. Parlamentā jau ir šāds pensiju fonds, un es uzskatu, ka mums vajadzētu visās institūcijās uh, domāt eh, par šādu pašu mm, iekārtojumu. Un, ja runa par citām sadaļām, tad es gribētu zināt, kāpēc eh, datu aizsardzības dienestā ir paredzēts palielinājums par 18%, un, ja runa par tiesību sargu, tad tie tikai 9%, kamēr revīzijas palāte e, ir 0,85% palielinājums. Es uzskatu, ka mums vajadzētu par to visu vēl diskutēt. Tāpat arī sarunas par aplēsēm šoreiz bija ļoti plašas. Mani interesētu, kā komisija nodrošinās šo pielāgošanos Un jo īpaši es gribētu zināt, kur tad tiks nodrošināti ietaupījumi. Mums šie jautājumi ir paši būtiskākie. Un tāpat arī es gribētu zināt, kādas būtu izmaksas dalību valstīm, ja eh, šie jautājumi netiktu risināti Eiropas līmenī. Lielas paldies eh, referentam Rūbigam. Jūs eh, pieminējāt šos trīs dienestus - datu aizsardzība, tiesības sargs Komisārkungs, 1 minūtē 30 sekundes. Priekšādātāji, Rūbikungs, ja jūs salīdzināt šos trīs dienestus, datu aizsardzība, revīzijas palāta un ombuds, tad mums ir jāsaprot, ka datu aizsardzības dienestam tagad nāksies risināt daudzus un dažādus jautājumus saistībā ar jauno datu aizsardzības regulu, un tāpēc arī šis palielinājums. Ja ir runa par ombudu, es ar viņu runāju, un viņa redz, ka um, izskatāmās lietas ar vien pieaug, un tieši tāpēc, lai nerastos liekā kavēšanās, uh, ir eh, vajadzīgs vairāk personāla, taču abos gadījumos te ir runa par vienu vai diviem amatiem. Bet, eh, ja runa par revīzijas palātu, tad tur jau ir pāris simts darbinieku, un tas eh, nozīmē, ka šie procentu skaitļi varbūt izskatās mm, nepārliecinoši, bet, ja runa par absolūtiem skaitļiem, tad šī situācija ir daudz saprotamākā. Ja runa par revīzijas palātu, tad tā var rēķināties ar tādām stabilām funkcijām un veicamajiem uzdevumiem. Uzskatu, ka e, šīs palielinājums e, neturpināsies katru gadu. Vēlos atgādināt, ka nākamgad tiks risināti dažādi jautājumi ar vispārējo datu aizsardzības regulu. Labi, tagad pāriesim pie ēnu referentiem, un pirmā būs Monika Holmēra, četras minūtes. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, es eh, gribētu runāt eh, tikai par dažiem konkrētiem jautājumiem. Pirmkārtām, liels paldies par to, ka tik precīzi mums prezentējāt jauno budžeta projektu. Es priecājos, ka viens A kategorija tiek paaugstināta. Es eh, gribētu zināt, kā šie skaitļi izskatīsies, jo viens A kategorijā ir vairākas konkrētas programmas un, un diemžēl, mēs nevarēsim izpildīt eh, visus tos piedāvājumus, kas ir uh, iesniegti. Tātad šeit ir runa par projektiem, kas visi ir saņēmuši 98, 99 punktus, un arī pārējie projekti ir labi. Tas attiecas uz kosme, tas attiecas uz tehnisko inovāciju programmu, un tāpat arī daļēji uz MVU programmu, kur ir runa par 3 līdz 7 procentiem izmantošanas līmenis. Tas noteikti liek vilties eh, projektiesniedzējiem. Es eh, Priecājos, ka jau attiecībā uz uh, Frontex un uh, robežu drošību ir vērojams uh, tāds ievērojams um, paaugstinājums. Tas noteikti ļaus uzlabot robežu aizsardzību. Bet tā kā es esmu referente arī īpašajā terorisma komitejā, tad esmu apspriedusies ar iekšlietu ministrijām un viņu ierēģiem, un Eiropolam, eh, diemžēl, trūksta personāla, lai varētu atbildēt uz eh, visiem palīdzības pieprasījumiem. Mums vajadzētu eh, ne tikai prasīt no Eiropola, bet arī nodrošināt palīdzību Eiropolam. Uzskatu, ka par to vajadzētu vēl precīzāk apspriesties. Ja runa par attīstības palīdzību, tad bēgļu rajonos nevajadzētu pazemināt eh, pārtikas palīdzību par 50%. Cik tālu es saprotu, tad eh, Turcijas jautājums ir atrisināts, bet es gribētu zināt, kas tieši tiks finansēts. Mums vajadzētu šos datus eh, rakstveidā, jo galu galā um, mēs nevaram nodrošināt tikai 800 skolotājus uh, 330 tūkstošiem bērnu. Komisārs. Tātad šie trīs miljardi, miljardi ko mēs eh, esam pilnībā izmantojuši saistībās, tie attiecas uz eh, visiem projektiem un programmām, un eh, informācija tiks iesniegta priekšādātājiem tuvāko dienu laikā. Tātad maksājumi atbilst šeit saistībām. Otrais. Mīmīčas kungs, Mogherīnī kundze un Hāna kungs uzskata, ka vajadzētu nodrošināt labākus dzīves apstākļus tur, kur ir iesaistīti eiropieši. Tātad mums vajadzētu samazināt eh, iemeslus, kāpēc cilvēki dodas bēgļu gaitās. Un nākamajā daudzgad finanšu schēmā mums vajadzētu noteikti par to padomāt. Kosme ir ļoti svarīga programma jaunu uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs varētu šeit eh, saprātīgi izmantot daudz vairāk līdzekļu. Bet, eh, protams, vislielākā problēma pašreizajā daudzgadu finanšu mm, plānā bija šie noteiktie procenti, un dalībvalstis vēlējās saglabāt KLP un kohēziju augstā līmenī, un tieši tāpēc 1A kategorija tika uh, pārāk uh, daudz apgriesta. Mums vajadzētu saprast, ka iespējas ir ierobežotas. Mums uh, nedrīk, mēs nedrīkstētu pieļaut, ka uh, kosmē programma tiek tik ļoti samazināta. Mums vajadzētu kopīgi par to cīnīties, un tuvāko mēnešu laikā esmu ieplānojis to darīt. Liels paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Komisārs, komisāra kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju. Liels paldies arī par ļoti lietišķo pieju um, šiem skaitļiem, kas nevienmēr ir tik vienkārši. Man ir arī pāris novērojumu un piezīmju, bet galu galā šeit ir runa par budžetu, un es gribētu saprast, kā šie skaitļi sasaistās ar programmām, kas aiz tiem stāv, un jo īpaši man interesē politiski nozīmīgas programmas. Uh, Protams, vissvarīgākais šeit ir tā saucamais eh, Turcijas, tā, Turcijas vienošanās. Protams, pirms eh, dažiem gadiem mums bija nepieciešamība noslēgt šo vienošanos, un mēs eh, teicām, ka mēs nodrošināsim šo naudu. Tagad ir pagājuši divi gadi, un atkal mēs saskaramies ar problēmu, ka mums vajag ātri pieņemt lēmumu. Jautājums ir par to, kāpēc mums vienmēr trūkst laika Un atbilde varētu būt tāda, ka no Eiropas Savienības puses vēl ar vien netiek uh, nodrošināta tāda visaptvaroša pieeja bēgļu jautājumu risināšanai. Mums vajadzētu noteikti to atcerēties. Un ja tagad ar budžeta palīdzību tiks izdarīts spiediens uz dalību valstīm un tiks iesaistīts arī parlaments, tad varbūt mums vajadzētu domāt šeit par ilgtermiņa risinājumiem. Budžeta jomā mēs ļoti bieži runājam par to, ka vajadzētu stiprināt izturību. Mm, esmu nedaudz saaugstējies, varbūt nav īsti labi, ka es par to runāju, bet galu galā šāda mm, izturība, imunitāte ir saistīta arī ar mūsu konkurētspēju. Mums vajadzētu uh, saprast, ka ļoti bieži runājot par budžetu, mēs ņemam, mēs nevēlamies ņemt vērā uzņēmumu un pārējo viedokli, kas varētu mums šo imunitāti paaugstināt. Tātad mēs vēlamies nodrošināt šo imunitāti tā, lai visi varētu pilntiesīgi piedalīties šajā darbā. Es eh, ceru, ka jūs varēsiet komentēt manis teikto. Komisārkungs. Priekšādātāji. Mēs eh, sagatavojām priekšlikumu pirmajām divām tranšām jau februārī. Padome un pārējās Eiropas institūcijas strādā ļoti lēnu. Es eh, jums piekrītu. Uh, Eiropas eh, kaimiņattiecību politika ir būtiska, un mums vajadzētu domāt, kā veidot stabilitāti gan Eiropas iekšienē, gan ārpusē. Mēs mm, balstāmies šeit uz Eiropas tiesībām, ja runa par imigrāciju, un mums eh, vajadzētu šeit izstrādāt mm, stabilu kārtību. Avramopulus kunga priekšlikumi par Eiropas uh, patvēruma politiku ir uz padoms gāda un nekas nav pieņemts. Tāpat arī, ja runa par Frontex, tad ir eh, šeit runa par desmit tūkstošiem darbinieku, lai Bulgārijā, Kīprā, Spānijā, Itālijā, tātad tajās valstīs, kas visvairāk saskaras ar šīm problēmām. Mm, un iespējams šeit ir jāiekļauj arī Polija, ņemot vērā nestabilitāti Ukrainā. Tad, tad ir vajadzīgi šie darbinieki, lai tie varētu sniegt eh, atbalstu robežu kontrolē. Uh, Bet arī šeit dalībvalstu attieksme nav viennozīmīga. Mēs vēlētos nākamajā daudzgad finanšu plānā uh, veicināt šo attīstības politiku tā, lai uh, finanses tiktu paaugstinātas. Tātad mums ir jāiekļauj šeit attīstības, attīstības palīdzības fonds tā, lai uh, mēs varētu nodrošināt šeit uh, daudz labāku palīdzību. Ja runa par tirgus ekonomiku, tad eh, globālajā konkurencē uzņēmumiem ir jākonkurē ar eh, Ķīnas un ASV uzņēmumiem, kur industriālā politika ir daudz aktīvāka. Tāpat arī mēs eh, redzam, ka no ASV puses tiek likti dažādi šķēršļi. Uh, ja runa par tādu uh, reģionālu konkurenci, tad šeit darbojas tirgus ekonomika, bet, ja ir runa par globālu uh, konkurenci, tiksim, jaunās tehnoloģijas, biotehnoloģijas, mikroelektronika, šeit mūsu uzņēmumi sagaida, lai mēs veidotu Eiropas pētniecības padomes un lai tie līdz ar to varētu konkurēt ar Ķīnas un ASV uzņēmumiem, pateicoties uh, palīdzībai no Eiropas puses. Tagad eh, runās eh, Žerārs Deprē. Paldies, priekšādātāji! Eh, komisāra kungs, es vēlētos sākt ar komplimentu. Es priecājos par to, ka jūs tik personīgi uh, strādājat pie budžeta jautājumiem. Tas ir patiešām ievērojami. Es nevaru šeit iedzināties detaļās, bet gribētu jums uzdot trīs jautājumus. Uh, Vai eh, globālā līmenī jūsu priekšlikumi iet pareizajā virzienā? Man atbildi jā. Manai grupai un man šķiet, ka jūs ejat pareizajā virzienā, kaut arī mēs uzskatām, ka dažas programmas neseņem tik daudz līdzekļu, cik vajadzētu, piemēram, kosmo un tā tālāk, bet kopumā jūs ejat pareizajā virzienā. Otrais, vai jūsu paredzētie līdzekļi ir adekvāti? Šeit atbild ir nē, bet šeit jūs nevarat neko mainīt, tāpēc ka jums ir jāstrādā daudzgada finanšu plāna ietveros, un tie nosaka konkrētas robežas, kuras, diemžēl, nevar pārkāpt. Ņemot to vērā, man ir jautājums par maksājumiem. Es redzēju, ka maksājuma palielināšana ir patiešām ievērojama. Vai jūs domājat, ka šis uh, sloks, kas tiks uzlikts nākamajam daudzgad finanšu plānam, nebūs pārāk liels, kā tas notika 2014. un 2015. gadā, ņemot vērā iepriekšējo daudzgad finanšu plānu. Un pēdējais jautājums, kas mani uztrauc. Migrācijas ietveros jūs šeit paredzat uh, maksājums Grieķijai. Es, protams, saprotu, kāda ir situācija Grieķijā, un tas ir attaisnojami, bet neko konkrētu neredzēju attiecībā uz Itāliju. Es uzskatu, ka mums vajadzētu mazliet padomāt par Itāliju. Šeit lasu pēdējo Eirobarometra aptauju, un tur ir teikts, ka Itālija ir vienīgā valsts, kur vairākums iedzīvotāju uzskata, ka mm, valsts neko nav guvusi no Eiropas Savienības. Un pat uh, Lielbritānija uh, neko tam līdzīgu nesaka. Itāļi saka, Tātad vairākums, ka valsts neko nav guvusi no Eiropas Savienības. Nu, kā mēs varētu šo problēmu risināt? Uzskatu, ka tā ir politiska problēma. Es um, jau esmu pieredzējis Brexitu un nevēlos neko tam līdzīgu vēlreiz pieredzēt. Komisārs? Runājot par Itāliju, arī pagājušajā gadā mēs uh, ar mūsu elastības iespējām uh, esam par dažādiem jautājumiem paredzējuši zinām elastību, civila aizsardzību, gadījumos, kad ir zemestrīces un tad ir uh, visādi postījumi Itālijas reģionos, bet arī uh, runājot par vidusjūras migrācijas ceļu un uh, runājot par mūsu atbalstu, tas arī turpināsies šajā gadā un nākamajā gadā, un to arī Itālijas valdība mums ir apstiprinājusi. Un tik un tā, protams, ne tikai Romā, bet eh, arī citur eh, tas ir izteikti, ka tad, kad tiek sniegta palīdzība, tā tiek pieņemta, bet visādi citādi Brisele tiek vainota visās likstās. Runājot par RAL 2017. gada beigās, summa šim restalikvidē ir eh, 265,7 miljārdi eiro. Mēs darām visu, lai aicinot dalību valstis iesniegt rēķinus šogad palielināto summu pilnībā izmantot un tādējādi nepalielināt šo te RAL. Mēs redzam, šo te risku, saprotam to, bet eh, neko vairāk kā aicinājums eh, iesniegt un apmaksāt laicīgi visu mēs nevaram izdarīt. Skaidri eh, ir arī redzams tas, ka tas ir atkarīgs arī no tā, cik ātras būs diskusijas par nākamo DFS ja būs nākamajā pavasarī jau skaidrība par saistībām maksājumiem 2020-2021 gadam, tas būs labāk nekā, ja tas nebūs. Un, un um, oktobrī, novembrī, tad, kad mēs intensīvi diskutēsim par budžeta ietvaru, mēs runāsim arī par šo RAL mm, likteni, un tad varēsim ziņot par tālāko attīstību. Merci. Paldies. Tagad uh, vārds uh, Riedai Nīļādai. Lūdzu. Commissioner, uh, I'm not going to repeat. Paldies, komisār kungs. Es eh, neatkārtošu to, ko teica kolēģi. Paldies par jūsu prezentāciju, bet pāris punkti. Es domāju, ka budžets ir tik labs, kā tas tiek ieviests un cik strateģiski tas tiek ieviests. Un viens no uh, bāžu punktiem man ir, un es domāju, ka man citi piekritīs, ka cik tas ir pieejams. MVU kosmē, piemēram, mēs gribētu lielāku atbalstam, bet uh, eh, MVU uh, vienmēr ir problēmas ar piekļuvu budžetam. Un es sniegšu jums īsu piemēru, varbūt jūs varētu atbildēt. Līderprogramma. Īrijā es zinu, ka uh, tikai 13 miljonu no tā ir e, izmantots un e, programma ir 156 miljoni. Tātad jūs redzējāt šajos septņos gados, cik maz mēs no šī finansējuma esam izmantojuši. Kā to uzlabot? Kā uh, varētu šo līdzekļu apjomu piedāvāt, padarīt pieejamu mūsu pilsoņiem? Viņi ir tik tālu no Eiropas Savienības, mums ir šīs procedūras jāviekāršo. Un tas pats attiecas uz Erasmus. Plus. Uh, Um, tātad šiem um, turīgākajiem studentiem uh, ir pieejams Erasmus, bet uh, nabadzīgākajiem ir jāiztiek ar banku aizdevumiem. Tātad šeit ir tāda sistēmiska nevienlīdzība, kas ir jārisina. Uh, Un ir jāreformē droši vien tas, kā budžeti tiek eh, ieviesti un izmantoti. Un vai jūs varat precizēt, kā Eiropas aizsardzības un industriālās attīstības programma tiks eh, īstenota, ņemot vērā, ka šeit eh, jau ir diezgan zem šis līmenis? Paldies! Lūdzu, komisārkungs. Ehm, Priekšsēdētāji, deputāts kundze. Mēs eh, piekrītam jūsu vērtējumam, ka daudzas programmas eh, netiek eh, pilnībā izmantotas, jo bieži vien pieteikumu noteikumi ir pārāk sarežģīti, un tāpēc pārstrādājot budžeta regulu un omnibus, mēs aktīvi iestājāmies par mūsu noteikumu vienkāršošanu, un nākamajā DFS ar vienotu noteikumu uh, kopumu un dažādiem citiem vienkāršošanas priekšlikumiem rūpēsimies par to, lai tieši šiem te mazajiem uzņēmiem, kas um, daudz mazāk varbūt baidās no šīs lielās birokrātijas, uh, palīdzētu. Un tomēr arī šeit parlamentā um, arī bijis aktuāls jautājums par uh, budžeta programmu ļaunprātīgu izmantošanu. Tātad, uh, nu, vienkāršojot noteikums, vienmēr par to ir jādomā, un revīzijas palātā un padomē šis kļūdu procents viņiem ir ļoti svarīgs. Tas spēlē lielu lomu, un budžeta kontrolas komitejā, tātad jūsu uh, draudzīgajā komitejā šeit parlamentā, uh, tur bija deputāti, kas nemaz tik augstu nevērtē vienkāršošanu, jo viņi vēlas visaptverošus kontrolas instrumentus, dažādus veidlapas, eh, lai veiktu kontroli, lai varētu visu eh, kontrolēt, kādas ir finanšu plūsmas. Eh, mēs esam atraduši līdzsvaru un uh, es domāju, ka nākamajā periodā būs vieglāk piekļūt Eiropas programmam. Pagājušās, tātad vakar vakarā panāktā uh, vienošanās paredz, uh, ka tā vietā, lai būtu uh, pusi uz pusi šis sadalījums starp uh, pārstruktūrēšanu un jaunu naudu, būs 60% pārstruktūrēšana un 40% svaigas naudas. Nē, otrādi, otrādi, ka tā tas ir paredzēts. Uh, turpmākajās dienās tas tiks iekļauts mūsu budžeta īstenošanas dokumentā un šis te uh, grozījums pārējot no 50-50 uz 40-60% sistēmu uh, tas, šīs manevrēšanas iespējas apmēram par 60 miljoniem eiro. Um, tas būs iespējams, to mēs jums turpmākajās dienās prezentēsim ar uh, attiecīgiem grozījumiem. Merci, komis Paldies, komisār kungs. Intreks Tarants, lūdzu. <coughs> <coughs> Thank you, Paldies, priekšsēdētāji vairākums no jautājumiem, kurus gribēju uzdot, eh, to, tos jau kolēģi ir uzdevuši, tātad man tie nav jāatkārto, un atbildes arī dzirdēju. Paldies par to. Protams, ka es nebūtu zaļo grupas eh, biedrs, ja nesūdzētos, ka joprojām vēl nav pietiekam daudz naudas klimatam atvēlētām politikām, bet mēs tik un tā esam eh, pozitīvi noskaņoti par to, ka jūs esat palielinājuši finansējumu šai jomai. Uh, vienkārši ieteikums par Turcijas instrumentu. Ko eh, jūs domājat, ja jūs izteiktu padomēji un parlamentam um, budžeta grozījumu, parlaments varbūt tādētu atbalstīt šīs iniciatīvas attiecībā pret padomu, ja tas oficiāli tiktu uh, izteikts? Un vispēcot jautājums, vai jūs varētu dot padomu šīs komitejas deputātiem? Kas jūsuprāt uh, Vai jums šķiet, ka tā ir uh, vieda parlamenta taktika padarīt budžetu par uh, um, DFS priekšlikuma ķīlnieku, vai tas tomēr nav īpaši viegli? Mēs to esam bagātnē jau darījuši. Kā jūs domājat? Priekšsēdētājiem, deputāta kungs. 2018. gada budžeta grozījums numur 3. To mēs šodien pieņēmām, un tas attiecas uz Turcijas vienošanos un attiecīgiem līdzekļiem 2018. Um, gadam 500 miljonu eiro apmērā. Tas jums uh, pēc pāris stundām arī tiks nosūtīts. Protams, mēs šeit redzam tādu kopēju saikni starp DFS un igadējo budžetu. Tur jums ir lielāka pieredze nekā man, jo arī iepriekšējā DFS tā bija, ka budžeta ietvers uh, 2014. līdz 2020. gadam uh, Un šis te budžets 2014. gadam, par to tika diskutēts 2013. gada rudenī, un toreizējais jūsu priekšsādātājs Martins Šulcs arī uh, spēlēja ļoti svarīgu lomu sarunās, un tagad nogaidīsim. Es dotu priekšroku tam, ja 2019. gada budžets uh, tiktu pieņemts šā gada novembrī, kā tas ir paredzēts, tas būtu visu interesēs, kas vēlas skaidrību par nākamā gada budžeta programmām. Es eh, to vērtētu pozitīvi, ja mēs daudzgadu finanšu schēmu nākamā gada martā varētu pieņemt. Līdz ar to neatkarīgi no ikgadējā budžeta sarunām to darīt, jo tad zinātniekiem, lauksaimniekiem, reģioniem, pašvaldībām, uh, būtu eh, skaidrība par nākamā gada uh, programmu apmēru, un tas būtu jau laicīgi, un tad varētu sākt darboties uh, šis te nākamā gada budžets, un uh, nebūtu tāda neskaidrība, kā tas bija 14. un 15. gadā. Tātad, manuprāt, vislabāk būtu, ja mēs šā gada, ceturtais nākamā gada budžetu pieņemtu šā gada novembrī, un nākamajai um, finansēšanas periodam pieņemtu nākamā gada martā šo priekšlikumu, un tad jūs varat uh, lemt, uh, vai uh, nākamo budžetu apspriest rudenī, nākamā gada rudenī, un nākamais parlaments, un arī varbūt šī komisija, kas vēl līdz nākamā gada oktobrim strādās, vai tā būs nākamā komisija, kas pārņems šīs diskusijas par aiznākamā gada budžetu. Paldies, komisārkungs! Tagad došu vārdu eh, Sigrīdam Muresānam, kurš ir 2018. gada uh, budžeta referents, lai viņš var izteikties par šā gada budžeta trešo uh, grozījumu, runājot par Sīrijas un Turcijas uh, bēgļu jautājumu. Un, um, es zinu, komisāra kungs, ka jūs esat gatavs atbildēt uz mūsu ielogumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Prieks jūs atkal redzēt, komisāra kungs, mūsu komitejā tikai pavisam īsi no manas puses. Pirmkārt, šis budžeta grozījums attiecībā uz Turcijas bēgļu instrumentu ir viens no svarīgākajiem, kas mums kopā šā gada laikā būs jāpieņem. Tāpēc mums ir vajadzīga caurskatāmība. Es saprotu, ka um, grozījuma projekts tika pieņemts uh, komisāra kolēģijā šodien. Varbūt komisāra kungs jūs varētu to apliecināt. Un otrkārt, uh, Mēs tiešām detalizēti esam redzējuši, kā Turcijas eh, instruments tiks finansēts 2019. gadā. Varbūt komisārs varētu pastāstīt arī, kāds ir priekšlikums attiecībā uz finansējumu šogad, lai mēs varētu sākt savu darbu šeit parlamentā. Parlamenta pozīcija ir zinām. Pirmkārt, mēs vēlamies svaigus resursus, otrkārt, mēs. Uh, piekrītam sākotnējiem komisijas priekšlikumam 1 miljārds tikai no Eiropas budžeta un 2 miljārdi no dalību valstīm. Jautājums komisāram ir sekojošs. Kāpēc jūs mainījāt domas, salīdzinot ar jūsu sākotnējo priekšlikumu, kuru mēs arī redzējām uh, daudz pozitīvākā gaismā? Uh, Ehm, nekā padomas pozīcija, vai tas ir tikai politiskais spiediens no padomas, vai tomēr jums ir jaunas atziņas par Eiropas Savienības budžetu. Un mans pēdējais īsais komentārs attiecībā uz laika grafiku. Mēs esam bijuši gatavi jau kopš pagājušā gada oktobra apspriest šo Turcijas bēgļu instrumentu. Ja ir kāda vieta, kur mums ir jāizdara politiskais spiediens, tad tā ir padoma. Mēs esam gatavi strādāt ar aiti, mēs zinām, ka ir vajadzīga paredzamība, uz vietas esam bijuši Turcijā, Jordānā, Libānā. Un mēs redzējām, ka izglītībā ir vajadzīga paredzamība, mēs to visu zinām, bet uh, šī kavēšanās nav parlamenta dēļ, bet padomas dēļ, un uh, mēs uh, nevaram pieļaut, ka viss spiediens ir tikai uz mums, sakot, ka tagad tas viss ir ātri jāpieņem. Nē, tie ir mani jautājumi šobrīd, un pēc tam priekšsēdētāja kungs ar kolēģiem no politiskajām grupām mēs izstrādāsim mūsu pozīciju. Komisār, Komisār kungs, jā, mēs eh, runājām par 2018. gada budžetu jau toreiz, kad par to diskutējām, toreiz netika ņemts vērā, ka būs šis Turcijas bēgļu instruments. Komisār kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsādētāji, deputāta kungs, jūs pirms tam varbūt nedzirdējāt, es par to jau runāju, un tāpēc varbūt daļēji atkārtošos. Jā, mēs patiešām šodien šo te trešo grozījumu apspriedām komisijā un pieņēmām to, tas attiecas uz šo te Turcijas un Eiropas Savienības instrumentu un tur ir paredzēti 550 miljoni eiro. Un mūsu priekšā ir 500 miljoni svaigas naudas, papildus līdzekļi un 50 miljoni ar um, iezīmēšanu humanitārās palīdzības programmas ietveros. Te ir paredzēti šis grozījums jums tuvākajās stundās tiks uh, um, piedāvāts paralēli um, arī tam, ka mēs to piedāvājam padomēji. Es tagad jūtos tā kā pastnieks, uh, kam jānodod jūsu kritika padomē. Es neesmu padomas biedrs, es esmu komisārs, un tāpēc attiecībā uh, uz kritiku padomē tikai daļēji esmu atbildīgs. Uh, turpmāk ar katru ministru, ar kur tikšos, runāšu par to, ka parlaments kritizē šo te eh, norīs attiecībā uz otro tranšu. Proti, ka jūs par to runājāt un to pieprasījāt jau 2018. gada budžeta sarunās. Mūsu februāra priekšlikums bija, bet joprojām jautājums nav atrisināts. Eh, maijā par to jau eh, tātad tika spriests Mēs ceram, ka Itālijas jautājums atrisināsies, lai nu kas notiek Itālijā ar valdības veidošanu, un ka tad padome e, varēs uzsākt sarunas, e, pieņemt mandātu. Un izskatās, patiešām izskatās, ka padome nebija gatava, kategoriski nebija gatava e, dot divus miljārdus jaunas svaigas naudas. Septiņas dalībvalstis, to skaitā arī ļoti lielas dalībvalstis - Vācija, Francija, citas mūs aicināja jau um, uh, vēstulē uh, agrā pavasarī visus 3 miljārdus panākt ar pārstruktūrāciju budžetā. Un uh, maksimāli 1 miljārdu varētu sasniegt kā kompromisu padomē. Vai tas jums ir pieņemams, tas ir jūsu ziņā, tur es nekādā ziņā te uh, nepieņemšu lēmumu jūsu vietām, bet es gribētu jums pateikt, mums ir svarīgi tikai uh, tas, lai šo jautājumu varētu pēc iespējas drīzāk atrisināt, lai cilvēkiem tas būtu skaidrs, lai eh, skolēniem Turcijā būtu zināms, kas ar viņiem notiks nākamgad. Bien. Labi. Šī ir arī šīs diskusijas beigas. Jums ir jādodas prom. Diemžēl nevarēšu dot vārdu tiem kolēģiem, kuri gribēja vēl izteikties. Uh, Pateikšu jums, dārgie kolēģi, ka 2019. gada budžeta projekts uh, un arī trešais 2018. gada uh, budžeta grozījums uh, jums tikko ir nosūtīts par e, pa e-pastu. Tātad katrs var ar šiem dokumentiem detalizēti iepazīties. Mēs ļoti labprāt gribētu martā nākamajā gadā noslēgt diskusijas par daudzgad finanšu schēmu. Uh, bet 265 uh, uh, miljārdi ir šis RAL. Uh, vai jūs nedomājat, ka tad, kad 2020. gadā sāks darboties jaunā finanšu schēma, vai tomēr komisijai nebūs vēl kaut kādas problēmas tikt galā ar iepriekšējo daudzgad finanšu schēmu, vai jūs turpmākajās nedēļās lūdzu varētu mums uh, um, piedāvāt prognēzes attiecībā uz naudas plūsmu. Um, tātad, kā šie nesamaksātie rēķini tiks apmaksāti iepriekšējā uh, daudzgad finanšu schēmā, tas būtu ļoti noderīgi mūsu diskusijās. Un visādi citādi, paldies vēlreiz jums, komisāra kungs, ka ieradāties šeit pie mums, uh, pirms uh, vērsties, uh, uzstāties preses priekšā. 4. jūnija sanāksme ir atcelta, kolēģi, es zinu, cik jūs esat vīlušies, un nākamā mūsu komitejas sanāksme būs 18. un 19. jūnijā. Neviens negrib izteikties, tad sanāksme ir noslēgta. Paldies par dalību!